Good morning, dear colleagues. Let's start our. Labrīt, kolēģi, sāksim darbu. Manesku kundzei eh, satiksmes eh, sastrēguma dēļ nav izdevies laikus ierasties, tāpēc sāksim ar desmito punktu darba kārtībā. Nu, mēs runāsim par patiesas teritoriālās, sociālās un ekonomiskās kohēzijas sasniegšanu Eiropas Savienībā. Un dosim vārdu uh, Luhanu kungam, kas ir referents, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi nozīmīgi tas, ka mēs pievēršam tādu uzmanību sociālajai kohēzijai, uh, un arī teritoriālajai un ekonomikas ko kohēzijai. Šī ziņojumā es mēģināju atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots dokumenta nosaukumā, tātad par patiesu kohēziju un, un par to, vai šis ir priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai. Es mēģināju apskatīt tos aspektus, kas ir saistīti ar konkurences konkurētspējas izaugsmi un kādu lomu šeit spēlē kohēzijas politika. Man liekas, ka Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules mērogā varētu palielināt, ja mūsu politikas tiktu tā veidotas, lai virzītos uz šo mērķi. Mums ir jāuzdod jautājums sev, kā padarīt Eiropu konkurētspējīgāku un kā mēs risināsim ekonomikas problēmas, ar kurām saskarās mūsu pilsoņi. pēc ekonomiskā krīzes beigām nākošo gadu laikā mums būs jārisina nopietnas problēmas, kas ir saistīts ar globalizāciju, demografiskām, klimata izmaiņām un arī ar energoresursu pieejamību. Visi šie jautājumi ir iekļauti 2020 stratēģijā. Lai mazinātu šo faktoru negatīvo ietekmi, ārkārtīgi svarīgi ir apskatīt reģionu lomu un kā mēs atbalstīsim reģionus. Lai izpildītu 2020 mērķus, mums ir jāsaprot, ka mēs strādājam ar dažādiem attīstības līmeņiem dažādos reģionos. Mums ir jānosaka reāli izpildāmi mērķi, kas ir, kas ir balstīti uz esošo situāciju un kas ir izveidoti konsultējoties ar visām interesētām pusēm. Mans ziņojums satur četras daļas, kā jūs jau noteikti būsiet redzējuši. Pirmā daļa ir veltīta vispārējiem aspektiem par globālo konkurētspēju. Otrā daļa ir veltīta teritoriālai kohēzijai un Eiropas politiku ietekmei uz šo aspektu. Trešā daļa ir saistīta ar kohēzijas politikas uh, rezultāta palielināšanu, un ceturtā daļa ir saistīta ar uh, vai veltīta uh, laika periodam pēc 2013. gada kohēzijas politikas griezumā. Es sagatavoju šo dokumentu balstoties uz informācijas avotiem, kas ir arī norādīti ziņojuma tekstā. Pasaules ekonomikas fórums un tā ikgadējie ziņojums sniedza ļoti svarīgu informāciju, un mēs arī ļoti gaidām komisijas reģionālās konkurētspējas indeksa publicēšanu Un šis te indeks tiks sagatavots eh, pēc tādiem pašiem principiem kā globālais konkurētspējas indeks, OECD ziņojums, arī ir sniedzis eh, ārkārtīgi svarīgu informāciju ziņojumu sagatavošanas gaitā, bet es arī ņēmu vērā to, ka ne visas dalību valstis piedalās šīs organizācijas darbībā. Lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga pasaules līmenī, mums ir jābūt stipriem iekšēji, un kā mēs to varam sasniegt? Ziņojumā ir norādīti konkrēti specifiski priekšlikumi, īsumā pieminēšu dažus. Pirmkārt, mums ir jānodrošina vienāds dzīves līmenis visiem pilsoņiem, Mums ir jāatbalsta un jāfinansē reģioni balstoties uz viņu konkrētām specifiskām vajadzībām, jo tā mēs labāk izmantosim vietējos resursus. Treškārt, mums ir jāatbalsta izpēte, attīstību un inovāciju ieviešana reģionālā līmenī. Lai kohēzijas politika būtu efektīva, Es uzskatu, mums. Es uzskatu, ka ja kohēzijas politika negūs vēlamo rezultātu, tad arī Eiropas Savienības konkurētspēja nebūs liela. Mums ir jāskatās arī pāri Eiropas Savienības robežām, lai risinātu šo jautājumu. Visiem pilsoņiem ir jābūt pieejai jebkura veida infrastruktūras pakalpojumiem un arī citiem pakalpojumiem. Uh, un tam ir jābūt nākotnes kohēzijas politikas pamatā. Šī politika var būtiski ietekmēt pasaules mēroga konkurētspēju, un kopš 2006. gada komisija ir uzsākusi dialogu par konkurētspējas eh, jautājumiem ar Ķīnu un no 7. gada arī ar Krieviju. Tātad, kā mēs uzlabojam pasaules mērogu konkurētspēju saistībā ar kohēzijas jautājumiem. Pirmkārt, eh, mums ir jāstrādā pie kvalitātes uzlabošanas tieši saistībā ar kohēzijas fondiem. Mums vairāk jāpievēršas partnerības jautājumiem un institucionālās kapacitātes uzlabošanai. Mums arī jārunā par nacionālo koproduktu kā galveno nosacījumu struktūra fondu piešķiršanai. Reģionu lielākie izaicinājumi un to risinājums ir kohēzijas politikas neatņemama daļa, un šī politika ir viena no svarīgākajām politikām nākošajā finanšu periodā. Katrs reģions var reģiet, reaģēt savādāk, bet šīs reakcijas sekas būs līdzīgas, jo, piemēram, klimata izmaiņas ir jārisina ar vienādu pieeju, un šeit kohēzijas politika spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Runājot par decentralizāciju, šādā veidā reģioni varētu kļūt daudz gatavāki risināt šādas problēmas, un administratīvās kapacitātes palielināšana ļaus reģioniem pārvaldīt lielāku Eiropas fondu daļu, ļaujot pilsoņiem iegūt vēl lielākus labumus no kohēzijas politikas. Pieeja jebkura veida infrastruktūras pakalpojumiem, piemēram, sociālās, izglītības, izpētes un attīstības, transporta, un citām. Tātad šāda veida piekļuva ļaus Eiropas pilsoņiem pilnībā izmantot izaugsmas potenciālu. Vietējās un reģionālās tendences tomēr noteiks tie konkrētie specifiskie apstākļi katrā reģionā. Un tādējādi mēs radīsim papildus pievienoto vērtību un uzlabosim izaugsmes rādītājus, jo potenciāls jau tur ir, un to var arī izmantot pilsoņiem par labu. Un to mēs varam izdarīt ātrāk vai vēlāk, redzot sociālos un sociālās kohēzijas rezultātus. Šeit jārunā arī par solidaritāti, kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas vērtība. Lai atbalstītu šādas vērtības, Mums ir kopīgi jāstrādā, un tas ir jādara ilgstošā laika periodā. Kolēģi, protams, ka ziņojumu vēl var arī uzlabot, jo, kā jau mēs zinām, nosaukums ir. Nosaukums runā par ārkārtīgi plašu jautājumu loku. Es mēģināju sākt ar tādiem vispārējiem komentāriem un tad koncentrējos uz trīs galvenajām jomām un nācu klajā ar priekšlikumiem, lai radītu papildus vērtību Eiropas kohēzijas politikai. Es ar prieku uzklausīšu jebkurus komentārus, grozījumus, papildinājumus, un esmu pārliecināts, ka šis dokuments, eh, par kuru mēs šeit runājam, var skaidri norādīt Eiropas eh, izpildvaras pārstāvjiem, kā mēs varam izmantot šo politiku mūsu pilsoņiem par labu. Ar prieku uzklausīšu komentārus, grozījumus un ar to arī beigšu. Paldies! Okay, thank you very much. Liels paldies! Nu, tad varbūt sāksim diskusijas par ziņojumu. If there are no, yeah, Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, kungs, lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Um... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī Luhan kungam. Bet, eh, nu, ja mēs runājam par nosaukumu, man šķita, ka mums noteikti vajadzētu padomāt, kāda varētu būt pievienotā vērtība šim ziņojumam, ko mēs varētu darīt vēl vairāk nekā līdz šim jau ir ticis paveikts, lai varētu uzlabot globālo vispasaules konkurētspēju. Un kolēģis jau teica, ka mums te noteikti vajadzētu izteikt savus uh, priekšlikumus, un es esmu gatavs, uh, protams, ar Luhan kungu arī sadarboties. Ja mēs runājam par tiem dokumentiem, ko ir izstrādājis Eiropas komisija, šķiet tas bija 2006. gadā, kādreizējais Somijas premjers Uh, mēģināja atrast tās jomas, kurās Eiropa ir, nu, tāds kā flagmanis. Viņš nosauca kādas 6-7 jomas un uh, arī teica, ka šie sektori zināmā mērā ir atkarīgi no uh, vispasaules konkurences. Un uh, mums noteikti vajadzētu padomāt, kurās jomās tad mēs esam īpaši, kur mēs varam paveikt kaut ko vairāk. Tas bija pirmais komentārs. Otrais varbūt vajadzētu vairāk pievērsties arī uh, cilvēciskajam faktoram šajā ziņojumā. Jūs noteikti zinat, ka Eiropa atrodas tādos pārmaiņu laikos, un es domāju, ka šis cilvēciskais faktors noteikti ir nu, mūsu interešu degpunktā, arī aplūkojot to no konkurētspējas viedokļa. Indijā viena gada laikā uh, tiek izglītots vairāk tehnisku speciālistu nekā Eiropas Savienībā desmit gados. Un tas ir patiešām kritisks faktors. Ja, piemēram, mēs esam konkurētspējīgi, tad uzņēmumi var uh, atvērt filiālis jebkurā pasaules vietā, un mums uh, vairāk. Uh, Protams, ir jādara. Ja mēs uh, neko nedarīsim, nu, tad visa Lisabonas stratēģija un arī pārējais stratēģijas cietīs neveiksmi. Mēs, eh, protams, eh, ieguldījām investīcijas, ieguldījām līdzekļus vairākos projektos, un, ja mēs runājam par kohēzijas politiku, mēs vēlamies noteikti kaut ko panākt šajā jomā. Es e, iepazinos ar autora ieteikumiem, kas ir jādara pēc 2013. gada. Man e, īstenībā interesē Eh, kādi varētu būt eh, ieteikumi konkrētiem reģioniem, piemēram, eh, runājot arī par teritoriālo kohēziju, tas ir otrais mērķis un tālāk trešais mērķis. Padomāt par to, kādas vienošanās ir slēgtas starp komisiju un dalību valstīm. Mums ir jādomā arī par zināšanu pārnesi un mēs vakardien grupas, sagatavošanas grupas sanāksmē, runājot par kohēzijas politiku, strādājam arī pie dokumentu, mēs par to noteikti vēlāk runāsim, un mēs sagatavojam tādu kā kursu nākotnes kohēzijas politikai. Un par to vienojās vairākas politiskās grupas, kas ir pārstāvētas šajā komitejā. Es labprāt esmu gatavs izteikt Lukankungam priekšlikumus, ieteikumus un varbūt eh, varētu šo tekstu padarīt tādu racionālāku, eh, kodolīgāku, un īstenībā šis nosaukums ir visai eh, intriģējoši, tas ir sinekva non eh, priekšnosacījums eh, globālajai konkurētspējai, bet kādi ir galvenie faktori, ko mums vajadzētu ņemt vērā? Mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam mainītajā pasaulē, visa pasaule ir mainījusies, Eiropa ir mainījusies, un varbūt jūs varētu mm, nu, daudz vērtīgas izziņ, atziņas eh, smelties ECO ziņojumos. Paldies! Thank you. Frau Schröder, bitteschön. Rēders kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju Žana Paula Gozē vārdā. Viņš uh, ieradīsies vēlāk. Viņš ir arī nu, dalījies savās pārdomās ar mani un iedevis uh, lapiņu ar saviem pierakstiem. Pirmām kārtām viņš konstatēja, uh, ka šis ziņojums galvenokārt runā par infrastruktūru, ka infrastruktūra varētu būt viens no konkurētspējas instrumentiem. Protams, jāņem vērā, ka tas varētu spēlēt noteikti lomu atsevišķos reģionos, bet ne visos reģionos. Uh, Nistelroja kungam ir pilnīgi taisnība. Mums arī ir jāanalizē 2020. gada stratēģija, Barozo stratēģija, un tās jau pierādīja, ka mums eh, par konkurētspēju ir jārunā daudz detalizētāk un padziļinātāk, arī runājot par konkrētām nozarēm, konkrētām jomām. Zināšanas un inovācija, protams, ir uh, galvenie trumpi, lai varētu veicināt konkurētspēju. Investīcijas, protams, uh, varētu rezultēties ekonomiskajā izaugsmē, kas būtu ilgtspējīga, un, protams, tas ir ļoti ciešā mērā saistīts ar konkurētspēju visā pasaulē. Un, protams, ja mēs būsim konkurētspējīgi, mēs varēsim globālajā tirgū pārdot savus preces. Protams, uh, Es domāju, ka infrastruktūra varētu palīdzēt konkurētspējas celšanā, bet nu, tā nav tāda panacēja mm, burvi nuiņa, kas palīdzētu pilnīgi visos gadījumos. Mums jāsaprot, eh, ka ražojot produktus, eh, pa, palielinot mūsu ražošanas spējas, mēs varam arī piedāvāt jaunas darba vietas, un tas, protams, arī ir, nāk par labu sociālajai kohēzijai. Mums ir jādomā arī par uh, labāku infrastruktūru, par to, kā pilsētas uh, savienot ar lauku reģioniem un tālāk. Uh, nu, viena laba atziņa. Mēs atbalstām šo daudzpakāpju pārvaldi. Tā varētu būt viena no iespējām, lai varētu virzīties uz priekšu. Bet astotajā punktā tiek runāts par to, ka varētu noslēgt vienošanos starp komisiju, dalību valstīm un reģioniem, bet 2002. gadā mēs jau pieredzējām, ka tas nedarbojas. Varbūt, ka mūsu referentam vajadzēja vienkārši padomāt, kādēļ tas toreiz ciet neveiksmi šāds uh, piegājiens, un uh, viņš vienkārši to ir atkal iekļauts savā tekstā, nemaz nepadomājot par to, ka vienreiz jau esam piedzīvojuši neveiksmi. 11. punkts Jā, par to mēs eh, tagad visu laiku runājam. Mēs par to runājam arī darba grupā par IKP līmeņiem. Man šķiet, tas būs visai sarežģīti, eh, tāds sarežģīts piegājiens, diskusijas eh, tagad ir ļoti karstas, mēs iesniegsim arī vairākus grozījumus, jo joprojām esam pārliecināti, ka IKP varētu ļaut paaugstināt konkurētspēju nākotnē, un mēs līdz ar to iesniegsim grozījumus. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Krēlka, bitte schön. Paldies, Krēls kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es biju visai um, ieintriģēta izlasīt šo ziņojumu, jo es īsti nevarēju saprast, kas tur īsti būs rakstīts. Tas ir patiešām ļoti saistošs ziņojums, interesants ziņojums, bet es vēlētos, varbūt jūs jau varētu šeit pievienot tādu mazo piekto daļu, mazu piekto daļu. Uh, Un tur skaidru un gaišu atspoguļotu, kādēļ kohezija Eiropas Savienībā ir um, tāds ieguldījums, lai varētu uzlabot konkurētspēju. Protams, ir daudz dažādu pārdomu, ideju, mums ir spēcīgas valstis, metropoles, mums jau īstenībā daudz ko nevajag darīt konkurētspējas labā un tā tālāk. Uh, ir ļoti daudz dažādu pieeju, un es domāju, ar ziņojumu palīdzību mēs varētu skaidri norādīt, kādēļ mums ir nepieciešama kohēsijas politika visā Eiropas Savienībā, lai varētu konkurēt spēju padarīt par reālu trumpi. Un tālāk. Ja mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, mums noteikti vajadzētu ziņojumā skaidrāk uzsvērt to, ka ekonomiskā izaugsme pati par sevi uh, automātiski nedarīs konkurēt spēju. Tā ir tāda kopīga dažādu faktoru saspēle, kopienas attīstība, kas ir ilgspējīga, un mums vajadzētu izaugsmas rādītājs arī uh, nodrošināt. Uh, ilgā termiņā. Es domāju, mēs varētu noteikti vēl apspriesties, kā to vislabāk integrēt šajā ziņojumā. Es to uzskatu par patiešām vērtīgu ziņojumu, ņemot vērā arī to, eh, par ko, ko mums vajadzēs diskutēt ar komisiju rudenī. Paldies! Paldies! Pīperkungs lūdzu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Marinēsku kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Marinēsku kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos uzteikt manu kolēģi Luhana kungu par ziņojumu projektu. Es uzskatu, ka kohēzijas politika un konkurētspēja ir galvenie elementi, kas veicina Eiropas izaugsmi, attīstību un konkurētspēju nav iespējama bez labi attīstītas kohēzijas politikas. Es uzskatu, ka ziņojumā vajadzētu piedāvāt ļoti konkrēts risinājums. Un vajadzētu iezīmēt ļoti skaidrus virzienus, eh, pa kuriem jādodas dalībvalstīm un komisijai. Atgriežoties pie paša teksta, protams, kohēzijas politika ir attīstības pamatā, atbalsta to, un ietekmē ļoti daudz uh, eh, problēmas, ar kurām sastopas reģioni, bet mums vajadzētu pret šīm problēmām cīnīties integrētā veidā. Tādēļ šo integrēto koncepciju noteikti vajadzētu pārunāt un attīstīt. šajā dokumentā ir runāts par infrastruktūru, ka infrastruktūra ir viens no izaugsmas virzītājiem, no konkurētspējas virzītājiem, bet tas nav vienīgais eh, nozīmīgais faktors. Mums jādomā arī par citiem faktoriem, par citiem elementiem, piemēram, par izaugsmi un nodarbinātību. Paaugstinot eh, reģionālo veiktspēju protams, jāpadomā par Eiropas uh, fondu līdzekļu apgūšanu un uh, apgūšanas tempiem. Jārunā par uh, uzņēmēju darbības uh, klimata veicināšanu Eiropas reģionos. Ko es vēl vēlējos redzēt šajā ziņojumā? Uh, autors varēja pieminēt to, ka vajadzētu veicināt uzņēmēju darbības garu reģionālajā un vietējā līmenī, lai e, varētu veidot tādu starp reģionu konkurētspēju. Tāpat vajadzētu uzsvērt, cik nozīmīgu lomu spēlē pilotu projekti, lai varētu piemēroties šiem jaunajiem apstākļiem. Un, protams, jāpadomā arī par uh, finansējumu avotu infrastruktūras projektiem. Paldies! Paldies! Pīpera kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums man pārliecināja. Manuprāt, Eh, šis ir tāds hreistomātisks gadījums. Eh, autors ir eh, cilvēks no jaunās dalībvalsts, un īstenībā jaunās dalībvalstīs vajadzības ir atšķirīgas. To mēs arī dzirdējām no kolēģi izteikumiem. Bet es vēlējos teikt, ka bez infrastruktūras, enerģijas, telekomunikāciju tīmekļa, bez ceļiem nebūs reģionālas attīstības, bet, diemžēl, tā tas joprojām norisinās Austrum Eiropā. Un pēc tam mums ir jārunā par ekoloģiskajiem principiem, bet eh, tas, kas šajā ziņojumā ir runāts par infrastruktūru, un infrastruktūra ir eh, tā pamatā, eh, man tas šķiet ļoti piemēroti. Tālāk par indikatoriem. Ideologie geleitete Träumerei. Domāju, es nezinu. IKN koeficients. Kādreiz mēs par to mācījāmies geogrāfijā, skolā. Es vēlējos pavaicāt, kā tas ietekmē viena reģiona uh, konkurēt spēju un veikt spēju. Īstenībā tas ir galvenais raksturlielums. Lūdzu, kolēģi, nemēģināsim šeit visu mest pār vienu kārti, savādāk mēs te visu sabāzīsim iekšā šajā ziņojumā, un beigās mēs paši vairs nezināsim, kur rīts, kur vakars. Uh, Un mēs vairs šeit neatriezīsim galvenos reģionāla politikas principus, ja mēs te pārāk daudz eh, pieblīvēsim ziņojumu ar visu kaut ko. Tad man ir viens jautājums uh, kolēģim par uh, Eh, izmaksām reģioni, reģionos, eh, kurš tad būs par to atbildīgs, es to īsti nesaprotu. Kurš būs atbildīgs gan saturiskā, politiskā, finansiālā jomā, lai šie līdzekļi patiešām tiktu labi pārvaldīti. Un beigās varbūt tāds ierosinājums, lai varētu mm, atvieglot administratīvo slogu. Mums kā jau man Nesku kundze teica, vajadzētu certificēt administrāciju. Eiropas līmeņa certifikācija, certificēšana varētu uzlabot procedūru, mums nevajadzētu to procedūru atkārtot katru reizi no sākuma, tas varētu uh, būt tāds atvieglojums nākotnes darbām. Paldies! Paldies tagad Lukašievskas kundze lūdzu. Dziękuję e, bardzo. Ja mam takie trzy e, uwagi czy spostrzeżenia tutaj. Mm. Paldies, man ir trīs komentāri. E, Daudz ir runājuši par reģionu konkurētspēju Eiropas Savienībā. Globālā, čili... Tomēr <clears throat> es domāju, ka tas ir jautājums par mm, vispasaules konkurētspēju. Eiropas Savienības kopējo konkurētspēju. <clears throat> Un salīdzinot šo konkurētspēju, lai, lai, lai to būtu iespējams pozitīvi salīdzināt, mums, mums ir jāsaprot, ka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir ļoti svarīga. Es um, atbalstu Luhana kunga ziņojumu, un kā teica iepriekšējā runātāja, jauno dalībvalstu pārstāvji eh, redz lietas citā perspektīvā. Es domāju, ja mums būtu jā, jāskatās uz reģionu konkrētu spēju, mēs varētu mm, nonākt pie interesantiem secinājumiem bez infrastruktūras projektu finansējuma. Jaunais eh, tad des, des, desmit valstis atpaliks. Un ja mēs ne, neliksim uzsveru uz ilgspējīgu attīstību, mēs nespēsim sasniegt konkurētspēju. Bet es piekrītu kolēģiem, kuri saka, ka uh, Mums ir nepieciešams investēt eh, novatoriskos ekonomikas sektoros, tāpēc, ka Eiropas Savienība globāli eh, tā ir vajadzīga lielāka, tā ir vajadzīgi, vajadzīgas investīcijas eh, inovācijās. Es arī piekrītu Van Istelroja kungam. jo pastāv liela eh, um, tāda atšķirība starp eh, augstākās izglītības izvēlēm, izvēli Eiropas Savienībā un pārējā pasaulē, jo sevišķi Ķīnā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es vēlētos piebilst dažas lietas, ceru, ka neatkārtošos. Pirmkārt, vēlos apsveikt Luhana kungu par viņa drosmīgo pieeju. Tad mums priekšā ir liels jautājums, kāda būs kohēzijas politikas joma nākotnē, loma nākotnē. Es domāju, ka Mums nekādos apstākļos nevajadzētu pieļaut um, kļūdu un minimizēt kohēzijas politikas lomu. Jo kohēzijas politika ir galvenokārt domāta tam, lai izlīdzinātu atšķirības Eiropas Savienībā. Un kā, tāpat kā es, Luhankungs nāk eh, no valsts, kurai joprojām eh, ir daudz kas darāms šajā jomā. Es domāju, ka infrastruktūras loma ir ārkārtīgi svarīga, kā jau to minēja Luhankungs. Un, jo sevišķi transporta infrastruktūra ir ļoti liela problēma jaunajās eh, dalībvalstīs Austrum Eiropā tad tā ir rūgt ironija, bet es varu teikt, ka vienīgais eh, transporta veids, kuram ir tāds pats eh, ātrums eh, Austrum Eiropā kā Rietum Eiropā ir lidmašīnas. Jo, ja jums jūs braucat ar mašīnu, tad jūsu mašīnas ātrums samazināsies, jo tālāk jūs dodaties uz Eiropas austrumu daļu. Tā kā es pārstāvu Austrum Eiropas dalību valstis, es domāju, ka šī te kohēzijas politikas loma tiks saglabāta. lai šīs atšķirības uh, tiktu izlīdzināts. Uh, ziņojums uh, eh, pieskars vēl vienam citam svarīgam jautājumam, tad administratīvo izmaksu, administratīvā sloga samazinājumam. Jo aizvien biežāk mēs runājam par gadījumiem, kad reģioni vai pat veselas valstis atsakās no domas izmantot Eiropas fondus tieši tāpēc, ka e, e, administratīvais sloks ir pārāk liels. Nesens piemērs e, tātad ir reģion, reģionālie fondi. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi atrast efektīvu risinājumu, lai šo te slogu padarītu vieglāku un pieeja būtu vieglāk fondiem. Ziņojums pieskaras arī reģionālajai daudzveidībai un teritoriālā potenciāla attīstīšanai. Es domāju, ka mums ir ļoti vērtīgi resursi šajā ziņā. Tādi resursi, kas vēl ir tikai jāizmanto. Un noslēgumā es gribu teikt, vēlreiz uzsvērt, ka es novērtēju referenta pieeju kohēzijas politikai. Un es arī pievienojos viņa viedoklim, ka mums ir eh, jāatrod šīs te atšķirības starp eh, dažādiem reģioniem er, un tas jāizlīdzina. Eiropai ir jākļūst eh, homogēnai, ja mēs vēlamies kļūt par pasaules līderi. Paldies! Paldies! Tātad, ja neviens no komisijas nav šeit, tad es dodu vārdu Luhan kungam viņa komentāriem. Paldies, priekšsētāja kungs, dārgie kolēģi. Es domāju, ka kopā mēs varam sasniegt eh, ļoti, izveidot ļoti kvalitatīvu ziņojumu par kohēzijas politiku. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu, par komentāriem, kuri bija gan ļoti konstruktīvi, gan nepieciešami, lai, lai pārvērst šo, lai izveidot šo ziņojumu par efektīvu instrumentu. Patiesībā par no, nosaukumu, protams, tas ir nedaudz sarežģīts. Tas ir ļoti garš. Un tas atspoguļo tādu ļoti daudzveidīgu realitāti. Van Iztēroja kungs teica, ka viņš vēlētos eh, redzēt tādus konkrētākus ierosinājumus par to, kā mums eh, mobilizēt eh, resursus globālā līmenī. Es domāju, ka mums kā Eiropas Savienībai tātad ir jākļūst spēcīgākai vispasaules līmenī, un Matos kungs teica, ka mums ir jākļūst spēcīgiem tāpēc, tādā ziņā, ka mums ir tātad jātiek galā pašiem ar savām problēmām, lai mēs varētu uh, konkurēt vispasaules līmenī. Un mēs to varēsim izdarīt tad, ja mēs izveidosim uz zināšanām balstītu ekonomiku un investēsim in infrastruktūrā. Ja mēs atbalstīsim centienus izveidot vienlīdzīgāku darba tirgu Eiropas līmenī. Bet, ja mēs eh, tad vēlamies eh, sasniegt eh, globālus panākums arī, saistība, arī salīdzinoši ar Ķīnu un Indiju, tad, tad tika minēts, ka Indijā eh, vienu gadu laikā m, mm, augstskolas beidz vairāk eh, inženieru nekā Eiropā desmit gados. Jā, ko, ko mēs šajā sakarā varam darīt? Tad mēs esam 500 uh, eh, miljārdi cilvēku, kas ir par 50% mazāk nekā Indijā. Kas, mums, ko mēs varam darīt, lai, viņus, uh, lai viņiem tā kā sekotu, jo, jo viņi neguļ, viņi attīstās un iespējams pēc desmit gadiem viņi noteiks pasaules attīstības tempu. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas eh, līmenis ir ļoti svarīgs. Un šī cīņa pret, eh, tāpat kā cīņa pret šī reģiona atšķirībām. Mēs runājam par reģionu konverģenci. Patīk tas mums vai, mums vai nē, mums jāatzīst, ka izvirzītie mērķi, jo sevišķi jaunajās dalībvalstīs salīdzinājumā ar eh, mērķiem, kādi ir rietumu, rietumu dalību valstīs, tie, ne, tie nav tādi, viena un tāda paša, tie ir atšķirīgi, jo mums ir dažādi atš, attīstības līmeņi. Kad mēs runājam par Eiropas Savienības paplašināšanos, mēs vienmēr uh, sakām, ka šī paplašināšanās eh, notika balstoties uz vērtībām. Tagad mums ir jārunā par ekonomisko konkurētspēju. Tā var tikt sasniegta, e, paplašinot tirgu. Mēs varam atrast, e, izveidot labāku dizainu mūsu mašīnām un tā tālāk, tomēr neesmu pārliecināts, vai tas novedīs pie, e, pie tā, ka mūsu mašīnu pārdošanas apjoma visā pasaulē palielināsies. Es nedomāju, ka tas daudz palīdzēs. Tomēr uh, Starp 2004. un 2007. Um, gadu savienība ir paplašinājusies par 12 valstīm, un mēs esam cenšies izveidot ko, vienoto tirgu un vienotus uh, vispārīgus plānus, lai palielinātu konkurētspēju. Tam ir, tam ir pozitīvi un negatīvi aspekti. Un tagad pirmo reizi Li Lisabonas līgumā ir teikts, ka mums ir jāskatās aiz Eiropas robežām. ne tikai eh, Eiropas eh, iekšienē, bet arī eh, ārpus Eiropas mums ir jāsalīdzina dažādie attīstības līmeņi arī saistībā arī attiecībā uz Ķīnu, Amerikas Savienotajām valstīm un tā tālāk. Un tā ir liela izmaiņa. Un attiecībā uz ideju par to, ka infrastruktūrai vajadzētu būt centrālajam šim, ta, šī ziņojuma elementam. Ja tad nav infrastruktūras, un ja nav uh, tādas infrastruktūras, kas ir, mm, kas atbilst kohēzijas politikai, Tātad mums ir no sākuma jātiek galā ar šīm te problēmām, ja mēs vēlamies kļūt konkurētspējīgi. Attiecībā uz attiecībām starp reģioniem un valstu valdībām un Eiropas uh, līmeni 2020. gada Eiropa būs reģiona Eiropa. Tas ir, to var redzēt tādās valstīs kā Lielbritānija, Francija, e, tad fondi tiek finansējuma piešķiršana notiek ar Eiropas komisijas ziņu. Tad mums vajadzētu samazināt projektu īstenošanas termiņus, un tam ir. Un tas tātad tieši ietekmēs augstāku attīstības līmeni. Es turklāt arī domāju, ka mums šeit, Briseles uh, birojos vai arī dalībvalstu valdībās, mēs uh, tik labi neredzām reģionu, reģionu Mm, potenciālu kā, kā paši reģionu pārstāvji. Un tas ir minēts eh, šajā ziņojumā. Ja mēs nosakām, ka noteiktā reģionā ir noteikts potenciāls, tad mums uz to ir jākoncentrējas un tas eh, vēl vairāk jāattīsta. Jo tādā veidā būs labāki rezultāti. Piemēram, mēs visi zinām, ka Vācijā ir liela, liela mašīna ražotāja. Un mēs atbalstām šo industriju. Mēs zinām, kā Austrum Eiropa Eiropai ir ne nepieciešama labāka infra infrastruktūra, un tāpēc mēs koncentrējamies uz infrastruktūras attīstīšanu šajā reģionā. Tomēr kopējam mērķim ir jābūt uh, tad, uh, jaunu darba vietu radīšanai un konkrētspējas pa palielināšanai globāli. Un es domāju, ka mums ir jādomā ilgtermiņā attiecībā uz kohēziju. Mums ir būtu jāizvairās eh, no īstermiņa perspektīvas, tāpēc ziņojumā vairāk kārt tiek pieminēts vārds eh, šitai continuity. Tātad eh, ilgspējības saistībā ar dalību valstu un Eiropas Savienības mērķiem. ir, ir finansējums struktūras no Eiropas līmenī. Ir projekti ar pozitīviem efektiem, un tiem vajadzētu gūt labumu no šīs ilgspējības. Es domāju tieši par ekonomisko uh, reģionu attīstību. Tāpēc šim ziņojumam vajadzētu konkrēti koncentrēties uz Eiropas fondu piešķīrumiem pēc 13. gada un uz to, kā tas tiek darīts. Tāpēc es ierosināju, ka IKN vajadzētu būt vienam elementam, un reģions tātad eh, eh, specifiskajām īpašībām jābūt otrajam kritērijam. Un tāpat arī vajadzībai izveidot darba vietas gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Arī tātad svarīgu projektu atbalstīšanu ja mēs vēlamies gūt uh, kādus pozitīvus uh, ieguvumus no attīstības, tad mums ir jāatbalsta lieli projekti. Mans jautājums ir šāds. Tātad, uh, mans ziņojums gan uz to neatbild, bet jautājums ir šāds. Kam, kam ir jāuzņemas šī atbildība? Valstu valdībām, Eiropas institūcijām? Vai mēs varam ietekmēt šo procesu ar, ar precīzākas kohēzijas politikas palīdzību? Tas ir jautājums. Mums par to ir jādiskutē, un varbūt, ka mēs atradīsim atbildi. Attiecībā uz um, uzņēmē darbību, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs punkts, jo ja arī ir efektīvi funkcionējoša vietēja administrācija, ja, un tad, ja netiek iesaistīti reģiona jo lielie uzņēmumi var dot ieguldījumu reģionu attīstībā, un tas var dot pozitīvu efektu, ja mēs viņus eh, iesaistām. Es vēlētos pateikties eh, Pīter kungam par viņa attieksmi, jo projām, jo tad iniciatīva nāk no Rietuma Eiropas valstīm ar ļoti labu infrastruktūru. Es viņiem vēlos pateikties, jo viņš atzīst vajadzību pēc līdzsvara. Uh, pēc vajadzības izlīdzināt eh, infrastruktūras kvalitāti visā Eiropā, lai mēs eh, kļūtu konkurētspējīgāki. Es domāju, tas ir ļoti nepieciešams. Un es runāju, vadoties pēc savas pieredzes. Es eh, strādāju Vācijas kompānijā. Un, kā, un kādā brīdī es meklēju jaunas investīciju iespējas. Un bija tātad kritērijas saraksts, pēc kura viņi vadījās izvēloties uh, kandidātus. Un pēc šī, patoties pēc šī saraksta, viņi izvēlējās pi pilsētu, kurā invest, investēt. Un tad, tad otrais uh, kritērijs bija infrastruktūra, pieejamība. Mums, mēs bijām izraudzījušies trīs eh, kandidātus un uzvarēja tā vieta, kurai bija vislabākā infrastruktūra. Kaut arī varbūt tā nebija tik um, konkrēti spējīga no, um, citos punktos, bet uh, infrastruktūra bija galvenais punkts. Un šī pilsēta divu gadu laikā um, saņēma 300 miljonu investīcijas, un, protams, ka um, pārējie divi ka kandidāti zaudēja šīs investīcijas, tāpēc, ka viņiem nebija tik labas infrastruktūras kā šai uzvar, uh, pilsētai, kas uzvarēja. Uh, Es jums devu šo piemēru, lai jūs labāk saprastu man, nu, kāpēc es eh, lieku tik lielu uzsvaru uz in infrastruktūras tieši. Jo tā ir ļoti liela iespēja reģioniem un cilvēkiem, kuri dzīvo šajos reģionos, šajās pilsētās. kurš ir atbildīgs par investīcijām? Šeit man ir savs viedoklis. Tad būsim godīgi. Mēs visi esam uh, e, konkrētas politiskās sistēmas produkti. Un, ja mums ir jās, jāsalīdzina politiskās sistēmas Eiropas Savienībā, tad mēs varam redzēt, ka e, to starpā ir ļoti liels atšķirības. Patīk tas mums tas vai nē, tas tā ir, un ja mēs, mēs, mēs vēlamies to visu apvienot ar kohēzijas politikas palīdzību, tas, tas ir labs um, paņēmiens. Bet ir skaidrs, ka tad ik pēc četriem gadiem krīt valdība un tiek uh, eh, ievēlēt jauna valdība, un daudzus fondus eh, pārvalda uh, fondu iznošanas um, iestādes dažu, dažu reģionu politiskās iezīmes ir atšķirīgas no, cit, no citiem reģioniem. Un ja mēs piesaistām fondus politiskām pārmaiņām, tad rezultāts būs tāds, ka kā daži reģioni saņems mazāk naudu, jo tiem nebūs pareizā politiskā, politiskā virziena. ja mēs mm, stingri nenoteiksim atbildību attiecībā uz eh, reģionāliem investīcijām saistībā ar Nacionālo attīstības plānu, kuru ir apstiprinājusi Eiropas Savienība, tad mēs nevarēsim izvairīties eh, no šī drauda. Ja, tu, ja mēs to tomēr darīsim, tad politiskie un administratīvie faktori nevarēs eh, negatīvi ietekmēt to, kā nauda e, tiek eh, piešķiet reģioniem. Jo var rasties situācijas, kad e, vietējiem vadītāji ir vājāki. Viņiem nav, nav daudz iniciatīvu vai arī viņi nav kompetenti konkrētā nozarē ko, ko mēs darīsim, ļausim konkrētajam reģionam ciest, tāpēc dēļ tā politiskā līdera. Tāpēc atbildība vajadzētu būt reģionam un vietējai pašvaldībai, un tāpēc ir nepieciešams uh, stingras reģionālās attīstības eh, plāns, par to ir jārunā Eiropas eh, Savienības līmenī, tāpēc, ka šādā veidā Savienībai būs ļoti skaidrs skats uz eh, attīstības iezīmēm visā Savienībā. Un mums būs ļoti skaidri kritēriji, uz kuriem balstoties mēs varēsim atbalstīt darbvietu radīšanu un konkurētspēju. Un tā mēs kļūsim ekonomiski spēcīgāki ātrāk. Mēs varēsim pārspēt eh, Krieviju, Ķīnu, Indiju ātrāk, tad ar labākiem ekonomiskiem ieročiem. Konkurētspējai ja, ir tālāk jāuzsver šajā ziņojumā, kā jau es minēju. Un es pilnībā tad, eh, tad es pats eh, atbalstu šādu ideju, jo es eh, zinu, ka konkrētspēja noved pie darbvietu radīšanas. Un, un ja mēs reģionus eh, un tad, tad eh, privātos uzņēmumus nosodām konkurences situācijā, tad, protams, ka rezultātā tiks radīts darba vietas. Un es domāju, ka kohēzijas eh, politikā ir ļoti skaista vēsture, un tā ir potenciāls at tālāk attīstīties. Ja mēs eh, tā ir pie, piemērosim ļoti stingrus kritērijus, un ja mēs ņemsim vērā gan eh, katra reģiona stipros un vājos punktus, un ja mums būs ļoti stingrs mērķis pašiem sev, tātad Eh, tad, eh, līdzināties eh, lielajiem ek pasaules ekonomikas uh, spēkiem Amerikai, Ķīnai, Indijai. Un, ja tas būs mērķis, tad, tad tas ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk. Tad, ja jums ir kādi komentāri vai ja jums ir kādi grozījumi manam uh, ziņojumam, tad uh, es tos esmu gatavs uzklausīt un paldies uh, par jūsu uh, Uh, komentāriem. Paldies! Liels paldies! Jūs jau teicāt, ka ar prieku uzklausīsiet grozījumus. Es gribēju paziņot, ka grozījuma iesniegš, iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijas 12. Balsosim 13. Jūnija, jūlijā un uh, plenārsēde būs septembrī. Tad atgriezīsimies pie devītā punkta darba kārtībā, tātad par labu pārvaldību attiecībā uz ES reģionālo politiku, Eiropas komisijas palīdzības un kontrolas procedūras. Referents kundze eh, Manesku, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribēju pateikties ēnu referentiem. un, protams, arī citiem kolēģiem, ar kuriem es tikos, konsultējos, tad, kad gatavoju šo ziņojumu. Es arī konsultējos ar pašvaldību asociāciju, ar vidējo un mazo uzņēmumu pārstāvjiem, ar komisijas pārstāvjiem un arī ar reģionu komitejas pārstāvjiem. Es mēģināju ņemt vērā visus viedokļus un iekļaut pēc iespējas vairāk priekšlikumu ziņojumu tekstā. Bet, nu, runājot par pašu ziņojumu, kā jau es teicu iepriekš, es uzskatu, ka Eiropas politiku efektīva ieviešana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā šīs politikas ir izstrādātas. Protams, tas ir arī atkarīgs no reģionālā un vietējā līmeņa ieviešanas kapacitātes. Daudzlīmeņa pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga kohēzijas politikas ieviešanai, un arī reģionālā iesaiste ir ārkārtīgi nozīmīga pat dokumentu sagatavošanas posmā. Uh, Tāpat svarīga ir arī dalītās pārvaldības analīze, tātad par to, kādā līmenī tiek uz, tiek kontrolētas noteiktas lietas, kāda ir atbildība. Ja mēs iesaistīsim reģionālos pārstāvis pat stratēģijas sagatavošanas laikā, tas būs ārkārtīgi labi, jo šie cilvēki zina, kas notiek reģionālā līmenī, uh, un tas kalpos par garantiju, ka politiku rezultāts būs pozitīvs. Kas attiecas uz horizontālo un vertikālo daudz līmeņu pārvaldības jomu, tad jāsaka, ka pārvaldības līmeņu sadarbība un arī visu interesēto pušu sadarbība ir ārkārtīgi svarīga un nepieciešama, ja mēs vēlamies, lai šī sadarbība būtu efektīva un politikas tiktu piemērotas integrēti. Daudzliemeņu pārvaldība arī ļauj labāk izmantot teritoriālās sadarbības potenciālu. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi aicināt dalību valstis, kas to līdz šim vēl nav izdarījušas, uh, ieviest ECTC principus, un komisijā arī būtu jāveicina informācijas apmaiņa par šo jautājumu. Integrēta pieeja reģionālajai politikai ir daudz efektīvāka, ja mēs to daram tieši runājot par finansējumu saņēmējiem, un šāda veida pieeja būtu jābūt obligātai runājot par reģionālajām un vietējām pašvaldībām. ja mēs runājam par Eiropas fondu pārvaldību un projektu ieviešanu, tad reģionālā un pašvaldību līmenī es gribētu teikt, ka mums ir jāizveido lokāla vai vietēja līmeņa metodes, kas ir balstītas uz sadarbību ar šo te reģionu pārstāvjiem. Šeit es runāju par pilsētu pārstāvjiem, arī par pārobežu sadarbību. Mums arī ir jāizstrādā kopēja partnerības definīcija, un es aicinu komisiju izstrādāt šādu definīciju. Lai partnerība ar reģionālām pārvaldības iestādēm un pašvaldībām būtu efektīva. Komisija jānodrošina, ka šis princips tiek ievērots un arī lai tiktu izplatīta informācija par labākās prakses piemēriem. vēl viens labs rīks attiecībā uz kohēzijas politiku ir saistīts ar nesenām izmaiņām regulās. Man liekas, ka vienkāršošanas procesam arī būtu jāturpinās pat pēc 2013. gada jo ir skaidrs, ka ekonomiskā krīze neturpināsies vienmēr, un uh, darbība vai sadarbība šo jautājumu risināšanā būtu jāturpina, lai mēs virzītos uz priekšu, un lai dažādi partneri varētu piekļūt Eiropas fondiem. Dalību valstīm ir jāuzlabo palīdzības sniegšana reģionālām pārvaldes iestādēm un pašvaldībām un arī konkrētiem finansējuma saņēmējiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai ilgtermiņā mūsu politikas būtu efektīvākas, vieglāk ieviešamas un lai tām būtu daudz acīm redzami pozitīvi rezultāti tieši finansējuma saņēmējiem. Ieviešot šos pasākumus, mēs arī varētu samazināt kļūdu līmeni, ir tīpaši runājot par publisko iepirkumu. Tāpēc es gribētu ieteikt, ka mums būtu jāorganizē apmācības programmas cilvēkiem, kas strādā ar visu šo te jautājumu uzraudzību, un Eiropas komisijai ir jānodrošina, ka šādas apmācības programmas tiek izstrādātas un izstrādātas ieviestas visās valstīs, un tur piedalās reģionālo un pašvaldību pārstāvi. Es arī atbalstu to, ka Erasmus projekts ir jāturpina, tieši runājot par reģionālo pārvaldības iestāžu pārstāvjiem un pašvaldību pārstāvjiem. Protams, ka tam būtu nepieciešams finansējums, Un arī jāuzsver sadarbība ar reģionu komitejas pārstāvjiem, lai nodrošinātu labāku saikni ar reģionu pārstāvjiem un pašvaldību pārstāvjiem. Runājot par nākotnes attīstību, tad es uzskatu, ka daudz līmeņu pārvaldības princips ir jāievieš visos e, e ES 2020 stratēģijas izpildes posmos, lai nodrošinātu, ka pašvaldības un reģionu pārstāvji ievieš nepieciešamās politikas un visus pasākumus, kas ir nepieciešami politiku ieviešanai. Vēlreiz gribu pateikties ēnu referentiem par sadarbību, par palīdzību, un esmu pārliecināta, protams, ka būs grozījumi, kurus iesniegs kolēģi. Ar lielu prieku uzklausīšu tos. Arī pasakos Stauro Kakis kunga priekšlikumam pasaka paldies par Starokakis kunga priekšlikumu, par to, ka būtu jāpaplašina ziņojuma projektā norādītais aptvērums, tātad mums būtu jāatsaucas uz visiem Eiropas Savienības reģioniem, nekai, ne tikai uz tiem, kuri tiek pārstāvēti reģionu komitejā. Runājot par tehnisko palīdzību, kuru sniedz Eiropas komisija, Man liekas, ka būtu ļoti laba doma, ja mēs neatsauktos tikai uz jaunajām 12 dalību valstīm, jo šī mehānisma ietvaros būtu jāsniedz palīdzību visām dalību valstīm. Liels paldies, un tagad ar nepacietību gaidu jūsu komentārus un priekšlikumus. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Vai ir kādi komentāri, piezīmes? Jā, lūdzu. Ja neviens uh, cits nevēlas izteikties, es sākumā vēlējos pateikties referentam par labo sadarbību. Es esmu ēnu referenti no zaļo grupas. Uh, Esmu arī pateicīga par šo izcilo pamatu turpmākajam darbam. Un e, vienīgais, e, varbūt kā pietrūks šajā ziņojumā, ir e, pilsoniskās sabiedrības spēlēmā loma. Tāpat arī par caurskatāmību mēs arī šajā kontekstā noteikti iesniegsim grozījumus. Man ir viens papildus jautājums. Eh, jūs te runājāt par certifikāciju, bet eh, to jūsu ziņojumā es neredzēju. Un tādēļ, ja komisija vēlētos kaut kādā veidā certificēt komunālo pārvaldību, man šķiet, ka tas bija tāds, eh, tā tā doma, ko varētu varbūt iekļaut jūsu ziņojumā. Paldies! Kā nu referents. Vēlējos sveikt Manesku kundzi, saka priekšsēdētājs. Manesku kundze ir veikusi izcilu darbu, viņa tur ir runājusi par daudz pakāpju pārvaldību, kas ir galvenais trumpis, lai varētu veidot novatorisku uh, politiku vietējā līmenī. Un viņa arī ir piedāvājusi konkrēts veids, kā to īstenot runājot par nākamo programmēšanas periodu, bet arī par uh, to, kas notiks tuvāko, mēne, tuvāko mēnešu laikā. Šeit ir ļoti nozīmīgi priekšlikumi, kā uzlabot kohēzijas politikas pārvaldību, un, protams, tas varētu palīdzēt visefektīgāk vērsties pie galvenajiem, pret galvenajiem trūkumiem. Man ir divi e, īsi komentāri. Pirmām kārtām īsa atsauce uz kohēzijas politikas programmu īstenošanu 2007. un 2013. gadā būtu vērtīgi konkrētā kontekstā, proti mēs varētu atzīmēt, ka ir jāveic šāda certifikācija un vajadzētu norādīt, ka dalība valsts sastopas ar daudzām barjerām, kas at apgrūtina īstenošanu, piemēram, ir ļoti daudz finanšu kontrols noteikumu, pārvalde ir pārāk sarežģīta un tā tālāk. Otrs komentārs. Mēs lūgtu komisiju izvērtēt situāciju, kādēļ dažās dalību valstīs ir spēcīga uh, uh, negribība risināt problēmas, piemēram, administratīvās kapacitātes problēmas, un kā pozitīvā pieredze, kas ir gūta daudzo gadu laikā īstenojot kohēzijas politikas programmas un administratīvā kapacitāte varētu tik palielināt. Paldies! The floor is yours. Mulțumesc. Vārds tiek dots jums, Matuls kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribēju apsveikt referentu ar lieliski padarīto darbu. Es arī gribēju pateikties viņai par labo sadarbību, jo arī es esmu ēnu referents šim ziņojumu projektam. Ir vairākas lietas, vairāki punkti šajā ziņojumā, kas ir vissvarīgākie. Un viens no šiem punktiem ir saistīts ar to, cik daudz mēs dosim pašvaldībām un reģionu pārvaldības iestādēm un kā mēs to darīsim. Es arī gribēju pieskarties 17. punktam, kur tiek runāts par standarta auditu procedūrām visos līmeņos. Un es gribētu arī atgriezties pie tā, ko teica profesors Bahlers vakar, kad mums bija viedokļa apmaiņa. Un viņš runāja konkrēti par šo jautājumu, tātad cik daudz mēs dosim pašvaldībām. Ja iesniegumus saņēmējs saņem apstiprinājumu par Eiropas fonda līdzekļu piešķiršanu, tad šis cilvēks vai pārstāvis zina, ka tā visa rezultātā būs e, jāpiedalās 8-9 auditos. Protams, vienots audits ir liels izaicinājums, bet mums jārada iespēja kaut ko tādu izveidot. Protams, neviens nesaka, ka nav svarīgi kontrolēt. Tas ir svarīgi, un ir svarīgi, ka tiek auditēti finansējuma saņēmēji, bet šiem auditiem nevajadzētu kļūt par lielu slogu, jo finansējas saņēmējs uzvarot konkursā jau zina, ka šāds audits nodiks, notiks vairāk šādi auditi būs, Ja mēs varētu padarīt šīs program, programmas un procedūras vienkāršākas, nesamazinot to efektivitāti, tad tas būtu liels ieguvums. Ziņojumā ir izteikta vēl kāda svarīga ideja, un tā ir saistīta ar Eirostatu barometru, kur tiek skaidri norādīts, ka vislielākā uzticība šodien tiek dāvāta vai dota reģionālo pārvaldības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem. Tajā pašā barometrā arī var redzēt, ka pašvaldības nav tik iesaistītas lēmumu pieņemšanas procedūrā vai procesā, kā tam vajadzētu būt. Tieši tāpēc septītais punkts ziņojuma projektā runā par to, ka uh, vietējām pašvaldībām būtu daudz vairāk jāiesaistās. Mēs visu laiku runājam par to, ka ir jānodod atbildība reģionālajam un pašvaldību līmenim, un tas ir tikai normāli, ka šīs te iestādes, iestādes tiek iesaistītas konsultāciju un lēmumu pieņemšanas procesā. Vēlreiz gribēju apsveikt referenti, un esmu pārliecināts, ka mūsu labā sadarbība turpināsies un ar gala rezultātā būs ļoti labs ziņojums. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Van Nistelroja kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Es vēlējos tikai dažus izkomentārus izteikt. 17. Eh, eh, punkts, kādēļ mēs tur nevarētu norādīt? Viena programma, viens audits. Tāds varētu būt noteikums. Un eh, ja jūs eh, kaut kam neustacaties, tad jūs varat eh, aptaujāt auditorus, kas darbojas visādos līmeņos un, protams, ja ir jāveic pārbaudas kaut kādas četras reizes un katru reizi no jauna, tad tas nav iespējams. Tas tikai rada papildu administratīvo slogu. Tātad viens audits, viena programma, viens audits. Mēs varētu padomāt par labāku tekstu redakciju. Otrām kārtām, atceroties to, ko apspriedām vakardien, jārunā par vienkāršošanu, racionalizāciju, programmu racionalizāciju un e, tās ir programmas, e, kur ir e, tāda jauktā, dalītā pārvalda. Mēs, protams, varētu domāt arī par eh, citām politikas jomām, nevien par kohēziju, bet mums tas, protams, ir jā, jādara, mums ir jāmācās visiem kopā. Un vakardien es sapratu, ka komisija ir gatava uzklausīt ieteikumus, piemēram, lauksaimniecības jomā. Varbūt būtu arī prātīgi eh, paskatīties, kāda bija pagājušās nedēļas Eiropadomas secinājumi, jo es domāju, ka tur tika pārņemti mūsu ieteikumi par ekonomisko pārvaldi. Un mums vajadzētu arī uzsvērt citus punktus, proti, ka Eiropa savus mērķus apkopo ar tiem mērķiem, kas ir aktuāli dalību valstīm. Un, ja mēs runājam par daudzpakāpju pārvaldi, mēs tagad varētu, es domāju, atrast tādus saskarsmes punktus ar padomas galējo tekstu. Es piekrītu referentei, kad viņa teica, mums ir jāmin arī Erasmus programmas, un ja šie pilotprojekti nav eh, vainagojušies ar panākumiem, Tad mēs esam saņēmuši informāciju no Eiropas komisijas, un, protams, mums to vajadzētu arī tekstā attiecīgi atspoguļot, pietiekam asi. Un noslēgumā desmitais punkts. Ja mēs varētu slēgt paktu starp komisiju un citiem līmeņiem, eh, pārvaldības līmeņiem, 2020 stratēģijas ietvaros, tad mums to vajadzētu šeit arī atzīmēt. Es te varu piekrist teiktajam proti. Ja nav tādas apņemšanās eh, sasniegt 2020 mērķus, tad mums vajadzētu uh, paziņot Eiropas komisijai, kas šie īsti ir par projektiem. Un mums vajadzētu arī padomāt par labāku saziņu. Varētu padomāt arī par tādu teritoriālu dimensiju un 2020 stratēģija jāizteno arī reģionos un pilsētās, un, protams, mums eh, kā ieteikumu to eh, vajadzētu īstenot. Paldies! Thank you very much indeed at this point. Pils paldies. Tagad es gribētu dot vārdu Andruls kundzei no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties referentē par ziņojumu projektu, kur ir norādīti konkrēti priekšlikumi. Šis ziņojums būs liels devums mūsu debatēm par kohēzijas politikas nākotni pēc 2013. gada. Dalītās pārvaldības sistēmā ir ārkārtīgi svarīgi runāt, un, runāt par un definēt to pareizo līdzsvaru starp komisijas uzraudzības nozīmi un dalību valstu iesaisti Mēs gribētu reaģēt uz dažiem no šiem priekšlikumiem un pastāstīt, ko komisija dara, lai uzlabotu pārvaldību un kontroli. Mēs ar prieku secinām, ka ziņojums atsaucās uz komisijas eh, vēlmi stiprināt uzraudzības lomu juridiskā pamata uzlabošana jau ir notikusi 2007. un 2013. gadā, bet nu ir skaidrs, ka komisijai ir jāstrādā pie darbības plāna, atbilstības novērtējuma plāna, apstiprināšana un sistēmu ieviešanas izvērtējums tiks drīz pabeigts, jo mēs strādājam tikai vēl pie dažām programmām uz tīri tad uh, mēs strādāsim uh, kopā vairāk ģenerāla direktorāta, lai samazinātu kļūdu līmeni. Mēs arī strādāsim pie tā, lai uzlabotu audita iestāžu darbu, lai audits būtu vērsts uz augstāka riska jomām un lai nenotiktu pilnvaru pārklājums un lai mēs strādātu efektīvāk. Un arī darbi tiks nodot nacionālā līmenī. Uh, Pēdējo trīs gadu laikā komisija ir organizējusi seminārus certificējošām un audita iestādēm, un mēs esam pievērsušies īpaši tā jomai, kur ir lielākā kļūdu daļa. Mēs esam organizējuši arī tehniskas sanāksmes ar audita iestāžu pārstāvjiem, arī veicinājuši pirmā līmeņa kontrolas uzlabošanu Mēs kopā ar revīzijas palātu un nacionālām audita iestādēm strādājam tajā jomā, kur ir lielākais kļūdu procents, un mēs nodrošināsim, ka šī zināšanas nodod arī pašvaldībām. Ar prieku arī informēju jūs, ka, lai gan bija kavēšanās, jāsaka, ka tie dokumenti, kuri tiek minēti ziņojumā, tiks padarīti pieejami vasaras beigās, lai visiem būtu iespēja ar tiem ies, iepazīties. Runājot par 17. punktu un par vienoto auditu koncepciju, 2007.13. gada regula nodod lielas pilnvaras audita iestādēm, un komisija plāno paļauties uz šo iestāžu darbu. Komisija ir izveidējusi darba grupu, kas koordinās auditus starp struktūru darbībām ģenerāla direktorātos, lai ģenerāla direktorāti varētu paļauties uz citu kolēģu izdarīto darbu. Tiks veikt arī tādi vispārēji auditi. Diemžēl nebūs iespējams izvairīties no funkciju pārklāšanās ar revīzijas pārla, palātu. Komisija orientējas uz rezultātiem nākotnē, bet komisijai arī ir jāievēro nolīgumu prasības, kur tiek runāts par regulārām un juridiski pamatotām darbībām, bet, nu, protams, mēs apskatīsim šos priekšlikumus, lai uzlabotu izpildes mehānismu nākotnē tā, lai potenciālie partneri netiktu atbaidīti no iespējamās dalības projektos. Komisija kopā ar dalībvalstu, dalībvalstu ekspertiem aplūko to, vai varētu vēl uzlabot prasību sistēmu, lai būtu tāda diferencēta pieeja nākotnes regulās un lai prasības tiktu mainītas atbilstoši esošai situācijai un pieteicējiem. Runājot par sistēmu efektivitāti un izpildes mehānismiem dalītās pārvaldības ietvaros, mūsu galvenie mērķi ir saistīti ar periodu pēc 2013. gada. Ziņojumā ir runāts par tehniskiem jautājumiem, eh, kas ir tikpat svarīgi kā politikas mērķi. Mēs ārkārtīgi atbalstam ko, to, ka parlaments piedalās šajās debatēs un ar prieku sniegsim savu devumu. Paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies! Tagad gribēju dot vārdu Manesku kundzei viņas komentāriem. Le mulțumesc uh, colegilor pentru... Paldies, priekšsēdētāji! Pentru sugestiile făcute. Uh, și pentru a... Vēlējos pateikties kolēģiem par priekšlikumiem un ieteikumiem, par eh, man veltītajiem laipnajiem vārdiem. E, sugestiile dumneavoastră și aștept uh, contribuțiile. Joprojām esmu gatava uzklausīt jūsu priekšlikumus, grozījumus, atziņas. Esmu pārliecināta, kā rēķinoties ar Eiropas komisijas atbalstu, mēs varēsim izveidot pat tiešām labu ziņojumu, kas piedāvās konkrētus risinājumus problēmām, ar ko mēs sastopamies, piemēram, audīts, eh, teritoriālā sadarbība, vietējo reģionālo e, iestāžu iestā, iesaiste, patiesa iesaiste. Uh, jo mēs vēlamies arī, eh, lai viņi līdzdarbotos lēmumu pieņemšanas procedūrās. Tāpat jārunā par efektivitātes veicināšanu. Par asistencei uh, tehnice uh, la nivel lokal. Mums ir jāpalīdz uh, vietējām reģionālajām iestādēm arī tehniskā kontekstā. Un ir jābūt ciešākai novērošanai. Es ceru, ka mums būs nevien veiksmīgāks ziņojums, bet būs arī augstāks efektivitātes līmenis, piemēram, runājot par vietējo un reģionālo iestāžu kohēzijas fonda apgūšanas tempiem. Paldies! Is... Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka priek... paldies, referents kundze, saka priekšsēdētājs. Un es vēlēšu jums atgādināt, ka visi grozījumi ir jāiesniedz līdz pulkstens 9. 1. jūlijā. Reģionu komiteja balsos 27. 28. jūnijā un eh, Strasbūrā balsojums notiks plenārsēdē. sēdē oktobrī. 11. darba kārtības punkts. Tas ir manis sagatavots atzinums par integrēto jūrniecības politiku, sasniegtā progresa novērtēšana un jauni uzdevumi. Mrs. Gordon. Mrs. You want to take the floor? Yes, thank you. Please. Jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Paldies. Birders kundze saka, es vēlējos patiešām runāt par šo sarežģīto un ļoti daudz šautņaino jomu, jārunā arī par uh, eh, piejūras reģioniem. Vēlējos arī pateikties Stavrakakisa kungam par atzinumu, bet eh, tomēr savā atzinumā eh, jūs nesat izmantojis pārāk līdzsvarotu pieeju, jūs runājat galvenokārt par salām. Es pati nāku no salas un Es iesniegšu grozījumus uh, attiecībā uz sekojošām jomām, proti ir jānosaka uh, jūras vides, ekosistēmas, uh, jānosaka to, cik pie jūras reģiona ir svarīgi turismam un piekrastas reģiona attīstībai. Un ja mēs runājam par ekosistēmām, mēs tagad piedzīvojam klimata pārmaiņas un mēs nezinām, kas notiks nākotnē, kāda, kādas būs pārmaiņas šajās teritorijās, bet mēs jau redzam, ka ir plūdi, ir vētri, eh, rodas jaunas sugas pie jūras reģionos, un es domāju, ka šie ir pietiekami skaidri brīdinājumi signāli. Daudzi saka, ka jūras līmenis celsies eh, ļoti ātri, ka, piemēram, eh, kļūs daudz karstāks, un mēs, piemēram, apvienotajā karalistē dzirdējām, ka uh, Eh, straumes, eh, golfa strauma var kļūt eh, augstāka un līdz ar to mēs piedzīvosim ļoti augstas ziemas un tāpat arī ir novērojama ūdens tiltņu pārsāļošanās un tas, protams, nu, nu, maina visas mūsu ekosistēmas. Ir jau ļoti daudz likumdošanas aktu, kas vēlas aizsargāt mūsu ekosistēmas, ir piemēram putnu direktīvas un CO2 emisijas um, kuģniecībā. Natūra 2000 ir ja eh, tikai viens no likumdošanas aktiem, kas veltīts eh, piejūras reģionu aizsardzībai. Apvienotajā karalistē ir tikai seši dažādi aizsardzības līmeņi. Mums noteikti vajadzētu par to parunāt, mums vajadzētu runāt par vienkāršošanu, lai cilvēki saprastu, kāda veida eh, aizsardzības sistēmas tiek izmantotas aizsargājot ekosistēmas. Pījūras reģionos, protams, ir iespējams arī izmantot enerģiju, kā mēs to varētu darīt, kā mēs varētu šo enerģiju izmantot, viļņu enerģiju, jūras enerģiju, vēja enerģiju. Es domāju, šeit ir jārunā par inženieriju, ir jāapgūst šie enerģijas avoti un, protams, ir jāpadomā arī par draudzīgāku enerģijas izmantošanu uz kuģiem pie jūras reģiona izmantošana turisma un transporta jomā. Mans reģions atrodas vistuvāk cietzemēji, un tur ir Doveras osta. Dovera, protams, ir ļoti nozīmīga visai Eiropas Savienībai 18 miljardu mārciņu importa tur tiek pārkrauta katru gadu. Uh, un e, tagad eh, mēs runājam par 2,5 miljoniem vienību, kas šo e, ostu izmanto regulāri. Tātad šis apjoms ir dubultojies pēdējo gadu laikā. Protams, mums ir jāsaprot, e, ka, piemēram, sāstrēguma tuneļos vai streiki izraisa ļoti milzīgas problēmas gan Francijā, gan apvienotajā karalistē. Bet tāpat Doveras uh, osta ir uh, turistu osta, piemēram, ka drīz 3 miljoni e, turistu kuģu katru gadu šķērso šo ostu. Jūs runājat par turistu pārvadājumiem. Ja mēs runājam par šiem apjomiem, arī par tiem apjomiem, kas e, plūst caur Lamanšu tuneli, e, ir eh, arī uh, liela, liels kruīz kuģis, kur, uh, uz kur var izvietoties 14 tūkstoši cilvēku, kas arī katru gadu šķērso šo ostu, un ir arī ļoti daudz satiksmes, uh, kas uh, dodas no austrumiem uz rietumiem, arī kalē virzienā, un. Uh, jāņem vērā, ka šī ir lielākā satiksmes plūsma, kas uh, dodas no ziemeļiem uz dienvidiem. Jāņem vērā, ka šī jūras teritorija tā tad, nu, tur norisinās ļoti dzīvu satiksmi. Es, piemēram, uh, pie jūras. Uh, pārvadājumi, kuģniecība, es nezinu, kā to tūk varētu pārtūkot, bet tas ir ļoti pazīstams termins ties, tieši mūsu apgabalā. Ir arī, protams, zīves saimniecība, tur eh, dzīvo zvejnieku un galvenākie kundze komisāri jau strādā pie šī jautājuma, proti, kā KPZ ietekmē tieši šīs zem, zvejnieku kopienas Un ir jāpadomā arī par aizsardzības dienestiem, jūs jau to minējāt, un, protams, daudziem tas sagādā bažas. Jebkurš, kas to neapzinās, ir, piemēram, arī reidi, kas norisinās pie jūras reģionos, eh, viņi ķer kontrabandistus, un mums ir nevien jārunā arī par eh, krasta aizsargiem, ir jārunā arī par horizontāliem jautājumiem, piemēram, šie cilvēki varētu sadarboties ar policiju, ar jūras bruņotajiem spēkiem, un eh, tas ir tāds starpdisciplinārs darbs, un dalību valstīm un reģioniem noteikti šajā jomā vajadzētu sadarboties. Uh, jo tas ir ļoti sarežģīts eh, jautājums. Vēlējos pateikties eh, par to, ka devāt man vārdu. Es, protams, arī izstrādāšu grozījumus un um, mēģināšu arī palīdzēt pie šī ziņojuma tapšanas nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Kadets kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlējos runāt par E, zivsaimniecību, jo tas ir jautājums, kas ir patiešām ļoti tūs manai sirdī. Ja mēs runājam par uh, integrēto jūrniecības politiku, šajā uh, paziņojumā komisija runāja par sinerģijām starp dažādiem jūrniecības politikas sektoriem. Protams, zivsaimniecībai šeit jāspēlē ārkārtīgi nozīmīga loma. Zivsaimniecība ir daļa no piejūras reģiona ekonomikas un ir domāta, lai palielinātu izaugsmas rādītājus. Integrētai jūrniecības politikai vajadzētu ņemt vērā īpašos uh, zivsaimniecības un lauksaimniecības raksturlielumus. Mums ir jāsaglabā uh, zivju krājumi, ir uh, jāizteno dažādas izpētes programmas. Uh, Ciešāka reģionālā sadarbība ir nepieciešama, lai varētu ilgspējīgi pārvaldīt piejūras uh, reģionos esošos resursus. It sevišķi ņemot vērā to, ka piejūras reģionos dažādas aktivitātes ir ļoti cieši savītas, ir jābūt kontrols mehānismiem, ir jāpieņem labāki uh, lēmumi, ņemot vērā kopējo integrēto jūrniecības politiku. Mums ir uh, jākonsultējas ar ieinteresētajām pusēm, arī ar uh, eh, dzīvesaimniecībā nodarbinātajiem, lai mums būtu tāds dzīves un vērtīgs dialogs. Kā horizontāla politikas joma, šī jūrniecības politika varētu gan domāt par eh, dzi, eh, vidas aizsardzību, gan arī paaugstināt zivsaimniecības nozarē strādājošo eh, labklājību. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκτιμώντας προφανώς την ε, δουλειά που κάνατε, ε, θα ήθελα ωστόσο να σημειώσω ορισμένα... Σας παλδίες par jūsu darbu, saka Angurakis kungs. Es vēlējos pateikties par jūsu darbu. Το πρώτο και το πιο σημαντικό που θα ήθελα να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι... Vēlējos arī paust uh, savus pārdomus par šo atzinumu. Eiropas uh, integrētā jūrniecības politika tika izveidota, lai kalpotu lielu uzņēmumu interesēm. lai Eiropas Savienība varētu veiksmīgi konkurēt ar citiem lieliem spēlētājiem pasaulē. Mēs eh, piedzīvojam vīdes krīzi, ekonomikas krīzi, kājām tiek bradātas darbiņēmēja tiesības, un mūs viss ir pārsteidzis tas fakts, ka atzinumā nekas nav teikts par turpmāku uh, kravu pārvadājumu liberalizāciju. Es šeit runāju gan par Eiropas Savienības teritorijā norisinošos kabatāžu, gan arī par eh, to, kas eh, ir vērojama aiz tās robežām. Mēs vēlamies vienotus standarts ieviest arī ārpus Eiropas Savienības. Šeit nav pilnīgi nekas teikts par apkalpes, apmācību, profesionālo apmācību. Ir tikai runāts par uh, jūras spēku eh, oficieriem. Līdz ar to apstākļi eh, kuģniecībā ir patiešām briesmīgi, un tie, tas ir ļoti sliktas ziņas pasažieriem un citiem cilvēkiem, kas eh, kaut kādā ziņā ir saistīti ar jūrniecību. Tādēļ ir jārunā. Esmu από την υπόλοιπη χώρα. Tādēļ jārunā par kabatāžu. Manā valstī, Grieķijā, īstenošanas noteikumi izraisa daudz problēmu, jo Grieķijā ir daudz salu, kas pat vairāk mēnešu garumā ir izolētas. jo dažreiz nav, piemēram, tādu savienojumu starp šīm salām pietiekami labu, vai arī cilvēki nevar atļauties maksāt par šādu veidu transportēšanu. Krīze e, ietekmē izaugsmi negatīvā veidā, un jau tā bēdīgā situācija kļūs vēl šausmīgāk. Tā tad ir jāievieš konkrēti pasākumi, bet mēs esam e, ļoti pesimistiski noskaņoti. Tālāk vidas aizsardzība atzinumā rakstīts. ka Eiropā naftas urpšanas noteikumi ir daudz striktāki nekā ASV. Nu, mēs redzam, kas notika ar British Petroleum uh, naftas torni uh, Meksikas līcī, bet man arī nav nekāda ilūzija par situāciju Eiropā. Es zinu, ka lielājiem uzņēmumiem ir milzu apetīti gūt peļņu un, protams, ir arī monopoli. British Petroleum galu galā ir Eiropas uzņēmums. Mums ir kaut kas jādara lietas labāk. Zaļā ekonomika. Vēja parki. Es tikai atbalstu zaļo ekonomiku, bet mm, ja e, visi rīkojas tikai peļņas un kapitālismu dzīti, tas nekādu progresu nenodrošinās. Situācija ir ļoti nopietna. ja pie jūras reģionos tiks izveidoti vēja pārki blakus pludmalēm, nu tad tas, protams, radīs nepatikšanas. manā dzimtenē neviens eh, nerūpējas par vietējo cilvēku interesēm, tad, kad, piemēram, vēja turbīnas tiek uh, sastādītas zemē uh, pie jūras reģionos gar krasta robežu. Protams, uh, ja atjaunīgi energoavoti ir uzteikšanas vērti, bet tiem nevajadzētu kalpot tikai peļņas meklēšanos šajā kapitālismu pasaulē. Paldies, tev nākamais runātājs. Voilà. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos uzteikt atzinumu autoru. Es vēlējos teikt, ka uh, valda koordinācijas trūkums. Ir nepieciešama integrēta jūrniecības politika. Tā varētu radīt daudz jaunu darba vietu, garantēt ilgspējīgu ekonomikas izaugsmu šajos reģionos. Daži no Eiropas reģioniem jau ir sapratuši, ka ir jāinvestē vairāk līdzekļu tieši šajā jomā, lai uh, varētu izmantot visus ieguvumus, ko sniedz šie piekrasts reģioni. Piemēram, eh, Francijā Bretonija bija flagmanis šajā jomā. Bretaņa. Viens eh, no, viena no nozarēm, kur varētu piedzīvot eh, nopietnu uzplaukumu, būtu ilgspējīgs turisms, un tā būtu tikai maza daļiņa no plašākas Eiropas stratēģijas. Es uzskatu, ka kohēzija ir izšķirīgi svarīga Un runājot par eh, jūrām, transports ir galvenais jautājums. Nomaļākajos reģionos eh, jūras transports ir patiešām uh, kas tāds no kā nevar atteikties, jo 95% no importa tur tiek nogādāti tieši ar ūdens transporta palīdzību. Mums ir jāsaprot, ka šeit bieži vien ir jāpārvar ļoti liela attāluma, un šie eh, attālie reģioni ir ļoti atkarīgi no citiem reģioniem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, lūdzu, nākamais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. saka uh, eh, Tremopuls kungs. Domāju, ka šis atzinums uh, ir eh, labs pamats, uz kura balstīties nākotnē, Un pateicoties Stavrakakisa kungam, komitejā ir izveidots atzinums par integrēto jūrniecības politiku. Protams, mums ir jāuzdod arī vairāk jautājumi. Mēs, protams, to darīsim un e, iesniegsim arī grozījumus. E, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, e, pastāv daudz neprecizitāšu, mēs pietiekam daudz nezinām, cik, eh, da, cik lielā mērā jūras transports ir izraisījis klimata pārmaiņas. Šeit ir arī norāde uz eh, klimata pārmaiņu balto grāmatu, bet tā ir tikai tāda īsa norāde. Eh, sīkāk šis temats šeit netiek izstrādāts. Mums reģionālās attīstības komitejā noteikti vajadzētu likt spēcīgāku akcentu uz to. Un vajadzētu arī padomāt, kādi varētu būt konkrēti priekšlikumi, it sevišķi runājot par kombinēto transportu. Tik runāts par jūras transportu, bet vajadzētu saprast, eh, kā eh, ostas labāk savienot ar sauzemes transportu, tātad, lai būtu labāk, veiksmīgāk infrastruktūra. Protams, dažreiz rodas jautājums, vai e, viss ir saistīts ar tādu humāno kļūdu, cilvēcisko kļūdu, vai ar e, konkrēti interešu pārstāvniecību. Piemēram, ir e, citas ostas, e, kas ar infrastruktūru, kas infrastruktūrā iekļaujas labāk, un citas tomēr e, netik veiksmīgi. Protams, vajadzētu arī uzdot e, jautājumu par klimatu pārmaiņām, bet e, ir jāpadomā arī par reģionālo fondu, par kohezijas fondu, par šo līdzekļu sadalījumu. Iespējams, ka pie jūras reģionos e, vajadzētu piedāvāt vairāk līdzekļu, lai varētu veicināt izaugsmi. Protams, vajadzētu arī uzsvērt kā tas ir saistīts ar eh, telpisko plānošanu. Ir jāievēro vides aizsardzības likumdošana, tā ir jāievēro stingrāk, ir eh, jāsaudzē ekosistēmas un ir jārunā arī par ūdens resursu glabāšanu un taupīšanu. Mums vajadzētu rādīt labu piemēru. Uh, Un mhm. vajadzētu parūpēties par to, lai tehniskie uzraudzības dienas varētu darboties pietiekami labi. Un jādomā arī par krastā apsardzi. Mums ir jāizstrādā priekšlikumi, kā attīstīt efektīvākas pie jūras reģiona aizsardzības stratēģijas. Un, protams, tas attiecas arī uz vidusjūru. Paldies, Tremopulus kungs, saka priekšsēdētājs. Nu, jūsu piezīmes bija ļoti vērtīgas, un mēs mēģināsim tās iestrādāt atzinumā. Fannijas Telroja kungs, lūdzu. Voorzitter, dank. Ik, ik sluit ook graag bij. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī labprāt pievienošos uh, uzslavām, kas tika jums bīls. Tas uh, patiešām atzinums ir tāds kodolīgs, bet veiksmīgs. Un uh, reģionālās attīstības uh, komitejā mēs ļoti daudz runājam par teritoriālo dimensiju un komisija pašlaik strādā pie stratēģijas. Priekšsēdētāji kungs. I, I want to wait. Es pagaidīšu. De komisija werkt aan een, aan een strategie met betrekking tot. Tiek eh, strādāts pie eh, stratēģijas, kas veltīta makro reģioniem. Un tur ir runāts par tādu domu, ka varētu izveidot eh, iniciatīvu, kas pievērstos Atlantijas okeāna krastam. Ja mēs runājam par makro reģioniem, mēs esam nedaudz atturīgi Un šeit eh, mēs runājam par to, ka nedrīkstētu uh, radīt papildus birokrātiju, papildus administratīvo slogu, un tas nedrīkstētu maksāt vairāk līdzekļu. Es atsaukšos uz CPRM ļoti sīko ziņojumu, kur bija runāts par makro reģionu pārvaldību. Uh, Tas ir nozīmīgs solis un mēs varētu arī e, padomāt par trešo mērķi, par labāku likumdošanu kohēzijas jomā. Tas ir e, tātad e, regulējuma trešais mērķis. Ja mēs par to palauzām galvu, tad runājot par nomaļākajiem reģioniem, mēs noteikti varētu virzīties uz priekšu. Ko mēs varam darīt šajā jomā? piemēram, ir jau vairākas stratēģijas attiecībā uz Donavu, attiecībā uz Baltijas jūru, un mums ir jāpiemina arī nomaļākie reģioni. Ja mēs tos uh, labāk sasaistīsim jau ar uh, citiem eksistējušiem dokumentiem, tad būs uh, nodrošināta labāka saskaņotība. Es domāju, ka mēs varētu noteikti par šo atzinumu padomāt un nevajadzētu nogaidīt līdz oktobrim, eh, kad komisija piedāvās šo priekšlikumu. Vienkārši nedarīt neko līdz oktobrim. Nē, mēs jau arī varam kaut ko paveikt. Thank you very much indeed. Lielas paldies. Tagad es vēlos dot vārdu Edi Hardoka kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājkungs. Atvainojiet, es nedaudz nokavēju. Es atvainojos. Es atbalstu komentārus, kas tika izteikti. Tātad, pirmkārt, tātad, tur būs vairāki dokumenti, kas um, nāk no komisijas un kas ir sākuši, kurus mēs esam sākuši apvienot. Un tad parlaments tam dod budžeta atbalstu. Un tie tiks, dokumenti tiks konsolidēti uz šiem seš, seš, sešos virzienos, un mēs esam ļoti aktīvi strādājuši eh, parlamentā. Un mēs esam ļoti pateicīgi par sniegto atbalstu, bet es domāju, ka šodien mēs redzam eh, politikas eh, nozīmīgumu. Mēs atbalstām Aisneres kundzes ziņojumu kā arī jūsu komitejas ieguldījumu un, st un uh, Stavra Kaka kunga ieguldījumu. Tāpēc mēs redzam, ka ir kopīgs atbalsts, uh, un mēs, uh, es domāju, ka šis konsultētais atbalsts ir ļoti svarīgs šajā komitejā. Tātad ir šī tas sti stiprais, stiprā saikne. Un kā jau norādīja vēl Nīstrēlroja kungs iepriekšējos ziņojumos. Mums ir skaidrs, ka šī, šī dienas diskusija tātad eh, parāda šo saikni starp divām politikām. Diskusijas pamats šodien ir tātad šie te eh, komisijas eh, ziņojumi, tad arī par vidusjūras reģionu. Un mēs arī vēlētos turpināt savu darbu un Damanaka kungs eh, drīz eh, eh, tad parādīs, kāda ir zinātniskā bāze projektam. Un tad kāda, kāda ir klimata pārmaiņa nozīme. Un mēs arī skatāmies, kādas ir iespējas tālāk tātad ģe, geogrāfiskie dokumenti. Tad šie te makro reģionu stratēģijas un uh, tad šie tas viss ir tālāk jātīst, bet tad ir nepieciešami geogrāfiski, uh, geogrāfiskā ziņā kohēzijas dokumenti, lai izveidotu uh, pamatīgas stratēģijas. Un tad uh, Damanaka kungs tad ir šajā komisijā un arī parlamenta uh, grupa eh, parādīja viņas nodomus eh, tālākajam darbam. Es zinu, ka darbs virzās uz priekšu, un mums eh, pagājušajā nedēļā bija ļoti laba konference. Tad mēs ne tikai strādājam kopā ar komisiju, bet mēs arī esam iesaistītā puse, un es vēlētos šajā kontekstā atsaukties uz dalību valstīm. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs eh, iesaistām eh, attiecīgās dalību valstis. Un tātad eh, tieši dalību valsts un arī pārējos iesaistītās puses. Tātad arī mm, tālākiem reģioniem ir sava vieta šajā jautājumā. Mums ir tātad jāatsaucās uz šiem tālākiem reģioniem kā, um, kā īpašu bloku, kas ir pareizi terminoloģiski. Un es domāju, ka ir būtu labi tad eh, integrēt šos reģionus eh, teritorijai, eh, kurai tie pieder. Tātad es domāju, ka no vienas puses tālākie reģioni ir jāuzsver kā viens kopums, un mums jāredz arī šo reģionu specifiskie aspekti. Tāpēc es vēlētos uh, tātad tā vispārīgi tātad pateikties arī komisijai par atbalstu integrētajai jūrniecības politikai, kura ir pamazām izaugusi. Un mēs drīz jums arī tātad prasību, ka uh, tad mēs paziņosim, tad, ka šī parlamenta piešķirtā nauda ir palīdzējusi tad, attīstīt šo te politiku. Bet, lai turpinātu darbu, mums ir nepieciešams tātad, um, finansējums nākamajiem trīs gadiem. Tas viss tātad tiks apspriests parlamentā, un mēs uh, ceram, ka uh, mēs gūsim jūsu atbalstu tātad uh, finanšu perspektīvas uh, kontekstā. Paldies! Paldies! Un noslēdzot mūsu diskusiju, es vēlētos uh, pateikties ēnu referentei, vērtērskundzei par jūsu konstruktīvajiem komentāriem. Un es gaidu, kad varēšu saņemt jūs grozījumus. Divdesmit astotais jūnijas ir termiņš. Un tad par to tiks balsots uh, plenārsēdē 2. septembrī. Lielas paldies! Un es vēlētos uh, jums atgādināt, ka, uh, ka Eiropa Eiropiešiem ir jānodarbojas tikai tātad mums ir jāstrādā ar, mūsu kompeten... ar jautājumu, kas ir mūsu kompetencē. Uh, attiecībā uz mūsu darba kārtību 11. punkts, 12. punkts tagad uh, pētniecības programmu programmu iznošanas vienkāršošana. Tātad vārds tiek eh, dots eh, Karvalo kungam. Kādēļ kungam atvainojiet? Itri ir sagatavojusi ziņojumu tātad par šo te īstenošanas vienkāršošanu. Par to tiks balsos 13. septembrī. Un šis ir ļoti politiski svarīgs jautājums kā arī par to tiks balsots padomas sanāksmē oktobrī. Mūsu komitejai tika lūgts uh, izsnie, paust viedokli, atzinumu. Es uh, tad esmu izveidojis uh, atzinumu projektu, un mēs šo projektu varēsim izdalīt uh, pēc iespējas uh, vairāk valodās. Un atzinumā tiek uzsvērts tad šī te vienkāršošanas nozīme. Tātad nākamās desmitgades laikā tātad darba vietu, kvalitatīvu darba, darba vietu radīšana, vidas aizsardzība, inovācijas reģionālās ekonomikas un to uh, ieguldījums uh, Eiropas attīstībā. Eiropas Savienībā ir daudz instrumentu, lai uh, attīst, uh, attīstītu pētniecību, kā, kā, kā ietver pr programmas. 15 miljārdi tiek veltīti pamat pētniecībai. Bet uh, efektivitāti ierobežo tātad, šī jautājuma sarežģītība. Šis te tieši procedūras padara visu sarežģītāk. Mums ir lielā, vajadzīga lielāka, lielāks elastīgums, lai ātri gūtu specifiskus rezultātus. Un tad mums ir jāapvieno šīs tieši, tieši grāmatvedības procedūras. Tas attiecas uz uh, izdevumu sadaļu. Un tātad uh, maksājumi, kas uh, sasniedz rezultātus. Es ceru, ka tas mums ļaus vieglāk, vienkāršotāk paraudzīties uz projektu norisi. Un man izsēloja kungs jau ir uzsvērs to, cik svarīgi ir veidot eh, sinerģijas ar dažādiem uh, Eiropas instrumentiem. Kā st struktūra fondi un pamatprogrammas. Uh, eh, tam jāatbilst konkrēt spējas uh, idejām. Un es eh, domāju arī, ka reģionālā dimensija ir, ir svarīga. Tātad eh, šī pārobežu sadarbība, tas ir jāveicina ar šīm te pamatprogrammu, ar šo pamatprogrammu īstenošanu. Un arī reģionālā sadarbība Eiropā, koheizijas politikas ietveros saistībā ar inovāciju kā arī rekomendācijas eh, par pārvaldību programmā. Es domāju, ka reģionālais eh, līmenis ir labākais risinājums, lai stimulētu eh, programmas e, universitātes, universitāšu arī uzņēmumu un mazo vidēju uzņēmumu darbu. Un vietējā līmenī viņas veido tādus kā, mm, tādus kā kopas un tiek veidotas sinerģijas un arī attiecībā uz mārketingu vietējās um, pašpārvaldes ļoti svarīgs spēks, un tās ir jā, jāiesaista arī šo te pamatprogrammu īstenošanā. Un tāpēc ir jānosaka līdzfinansēšanas noteikumi, programmas, kas balstās uz partnerību, un mums ir jādod uh, E, garantija šiem iesaistītajām pusēm. Tas ir grūti ekonomiskās krīzes apstākļos, kad, e, tad, kad tad ir runa par um, lieliem, lielām, lieliem, lielām sabiedriskām investīcijām. Ir, ir jāpierāda, ka e, investīcijām ir liela ietekme uz ekonomiku. Mēs nevaram tērēt naudu projektos, kuri uh, nevarēs veicināt eh, konkurētspēju. Tāpēc es uzsveru to, ka ir vajadzīgs koncentrēties uz eh, šiem te, šiem te finanšu pamat, pamatprogrammām, uz izcilību plašā nozīmē. Un ir svarīgi mm, kopumā attīstīt pētniecību. Tam, ir, tam būs pozitīvs, eh, tam būs pozitīva ietekme visā Eiropā tātad izcilības eh, projektiem eh, ir jābūt īstenotiem visā Eiropas teritorijā. Tad eh, mums un tur ir jāiesaist dažādas programmas, reģionālā sadarbība, mums ir nepieciešama lielāka sinerģija attiecībā uz efektivitāti un programmu pārvaldību, jo sevišķi uz decentralizāciju. Un tas ir tas, ko es varu pateikt par to, kāds ir pašreizējais stāvoklis, un tas ir mans atzinums. Paldies! Paldies! Atzinums. Eh, mēs varam sākt diskusiju par atzinumu. Valdnīs Tārāj kungs, lūdzu. Paldies! šī tā ziņojuma raksturs ir ļoti nozīmīgs. Tas ir ļoti nozīmīgs mm, ziņojums. Mums ir tātad jākoncentrēs šo uzdevumu, uz šo teritoriālo dimensiju, uz, un uz visiem tās aspektiem. Eh, domājot par eh, naudu, kas tiek veltīta pētījumiem un par struktūrām, ņemot vērā to, ko komisija teica, tad 50 eh, miljārdi ir vēl, veltīti pētniecības sektoram, arī tehnoloģijām. un arī inovācijām. Un, ja to, ja to visu saskaita, tie ir 85 miljārdi. Un tas liecina, cik tas ir svarīgi. Tātad šie instrumenti tātad darbojas uh, uh, viens otram līdzās. Un tātad efektivitāte ir kā pirmais instruments, tas, tas mums kopumā palīdzētu sasniegt sinerģiju. Un mēs varam iedvesmoties no prakses un pieredzes, un tas būtu ļoti labi, ja mēs tā darītu. Tātad līdz 13. gadam uzņēmumu dalība es domāju, ka dalībnieku skaits ir ļoti ievērojams samazinājies, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Eh, jo nevi, tad ir maz tādu, kas vēlas iziet cauri visām procedūrām. Un tātad šīs procedūras tiešām ir ļoti grūtas un, un, un ir grūti sasniegt, sasniegt eh, rezultātu. Mums ir vajadzīga efektīvāka paņēmienu, kā piemēram vienas eh, pieturas eh, paņēmiens. Bet tad tur ir daudz grūtības, kuras ir jārisina. 30. gadu laikā mēs esam runājuši par atklātām inovācijām, tātad par universitātēm, par uzņēmumiem, kas var piedalīties lielos projektos, bet eh, vienmēr jāņem vērā, ka mazākas iniciatīvas eh, un, un mazāk partneri arī ir svarīgi. Mums ir jāskatās arī tātad uz jaunām procedūrām, uz jauniem projektiem, ne tikai uz tiem, kas jau pastāv. Un reģionālā dimensija šajā ziņā ir ļoti svarīga. Un ja mums būtu šāds, šāda pieeja, tas, tas dot lielu ieguldījumu visam šim procesam. Es biju klāt Karvaljo prezentācijas laikā, tad ziņojuma prezentācijas laikā. Viņa tātad visu ļoti sīki izskaidroja, un par to drīz būs uzklausīšana. Un es domāju, ka viss notiek pareizajā virzienā. Tad, tad mums ir tieši jāizvir šī reģionālā dimensija. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri, kādas piezīmes? Ja tādu nav, jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Obermair kungs, es varu uh, runātājam piebilst. Daudzajādā ziņā mums ir jārunā par līdzfinansējumu. Un ja mēs runājam par izcilības projektiem un tādiem grandioziem projektiem, nu man tas uh, sagādā visai liels galvas sāpes, ja mēs runājam par šādu grandiozo projektu atcelšanu. Un ja mēs runājam par uh, centrālu Eiropu, piemēram, manu dzimteni Austriju, ļoti daudz mazi uzņēmumi pārcēs uz ārzemēm, un arī ir tādi izcilības centri, kas veic patiešām brīnišķīgu darbu, bet viņi nesaņem atbi, uh, atbalstu no liela projekta, no liela uzņēmuma puses. Pat Innovationskraft kleiner und mittelständischer Ja mēs runājam par uh, eh, MVU uh, eh, novatorisko potenciālu, tas noteikti ir jāizmanto, un mums vajadzētu arī uh, vienkāršot procedūras, jo nevar pieļaut to, ka viņi patiešām uh, nāk klajā ar izcilēm atklājumiem, bet ņemot vērā birokrātiju, viņiem ir grūtāk izmantot atbalstu. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri? Ja nē, tad, tad, tad eh, vārds tiek dots eh, referentam. Paldies. Es vēl, vēlētos apliecināt savam Austrijas kolēģiem, ka es teicu, ka uh, pamatā mums ir šie tā izslības projekti, bet es teicu arī to, ka ka pa, pa, paš, pašreizējās attīstības līmenis mums jāpievēršas arī citiem projektiem, Iz, mm, citiem izcelības projektiem. Inovācijas ir svarīgas eh, arī informācijas ziņā. Mēs to neminējām, bet es domāju, ka tātad eh, šis progresīvs naudas eh, izmantojums ir ļoti mm, vajadzīgs un vērtīgs. Paldies! Trīspadsmitais punkts mūsu darba kārtībā. Tātad, ja kādi citi jautājumi? Man īsaurai, kungs, lūdzu. Man tik ļoti interesē Beļģijas prezidentūras darba kārtība. Un šoreiz ir ļoti viegli tad, tad, eh, nokļūt visās vajadzīgās vietās, nav jādara lidmašīna. Vai mēs varētu saņemt jaunās prezentūras darba kārtību, jo es dzirdēju, ka tur tā tad ir ļoti daudz da darbs tiek veikts eh, pie, tieši pie kohēzijas eh, pēdniecības jautājumiem. Darba kārtība ir pieejama. Mēs to nosūtīsim. Pirms mūsu sanāksmes beigšanas Mm, vēlētos paziņot, ka ir nelielas izmaiņas attiecībā uz darba kārtību. Kā jūs eh, zināt, grozījumu termiņš, kur es pateicu, ir 28. jūnijas. Domāju, 28. jūnija vietā e, termiņš tiek noteikts 29. jūnijas. Vai jūs piekrītat? Nā, iebildumu nav. Tad es vēlos jums visiem pateikties par jūsu dalību. Paldies! Vai jūs vēlēties kaut ko bilst? Lūdzu! Eh, tikai eh, vēlējos eh, atvadīties no Spānijas prezidentūras. Paldies par jūsu darbu reģionālajā komitejā. Tas bija ļoti vērtīgs. Tātad Hubnerā kunga darbs un citu komitejas locekļu darbs bija ļoti vērtīgs. Lielas paldies jums! Mm, visi jautājumi ar kuriem mēs eh, nodarbojamies, bija ļoti svarīgi. Lielas paldies! Es ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Paldies! Vēlējos pateikties eh, oficiāli. Paldies! Okay.